if we've got somebody from Envy, it's good news for us. Uh, so, okay, okay, because I saw colleagues, maybe, maybe it will be forgiven that we. Labi, tad varbūt sāksim mūsu kopīgo sēdi, un es ceru, ka līdz prieksēdētāji mums piedos, ka mēs sākam bez viņas prezidentā. Tātad sākumā procedūāli jautājumi. Vispirms, pirmais punkts - darba kārtības pieņemšana. Darba kārtība ir jūsu mapītēs, ja nevienam nav nekas iebilstams, tad pieņemta. Mani paziņojumi. Vēlētos visiem atgādināt, ka mūsu šās dienas sēde tiešsaistē ir vērojama un straumēta. E-meeting aplikācija ir pieejama visiem ITRE un NV deputātiem, viņu asistentiem un politisko grupu darbiniekiem uz um, tabletes vai laptopa. Un, um, Jūs tātad visu varat pēc tam atrast e-mītingā. Trešais darba kārtības punkts ir enerģētikas savienības pārvaldības ziņojums. Abi uh, referenti, Klots Turmes no zaļo grupas un Mišela Rivasī arī no zaļo politiskās grupas, bet pārstāv NV komiteju. Un šodien mums eh, darba kārtībā ir viens punkts šā zi ziņojuma melnraksta izskatīšana. Rivasī kungs nav ieradies, bet eh, Klods Turmes kā vienmēr ir ieradies, un Turmesa kungs tad runās abu komiteju referentu vārdā. Sveicināti visi deputāti no abām komitejām. Es vēlētos pateikties eh, ikvienam par ļoti labo sadarbību, īpaši Valēānas kundzē, kura vēl nav ieradusies prezidijā. Un vēlētos pateikties arī abiem līdzreferentiem Turmes un Rivasī. Eh, Turmes un kungam un Rivasī kundzē. Oh, sorry, it's not, it's information for me. Uh... Šis ziņojums, eh, par to mēs diskutēsim abu komiteju nākamajās sēdēs, un eh, tādas ir paredzētas arī turpmāk, un tām ir paredzēta atsevišķa darba kārtība. Šeit vēlētos pieminēt, ka abas eh, paredzētās, turpmāk paredzētās eh, komiteju, kopkomiteju sēdes, komiteju kopsēdes mēs vadīsim kopā ar Valjānas kundzi. Nākamais. Ir paredzēta pusotra stunda šodien, Un tagad došu vārdu abiem līdzreferentiem, šajā gadījumā vienam no līdzreferentiem. Bet eh, iesākumā vēlētos pateikt sekojošo. Ir ārkārtīgi svarīgi runājot par enerģētikas savienību, par tīru enerģiju, drošu enerģiju, ir svarīgi par to diskutēt. Mums ir ļoti daudz mērķu kur ir jāīsteno pamatīgi, lai nodrošinātu ilgtspējīgu enerģētikas savienību. Īstenošana, kā reāli dzīvē iedibināt mūsu lēmumus, kāda ir enerģētikas savienības pārvaldība, bez eh, adekvātām investīcijām, kā arī subsidiaritātes principu ievērošanas, mums eh, neizdosies sasniegt tos ambiciozos mērķus, kurus paši esam izvirzījuši enerģētikas savienībai. Tāpēc tieši manis tikko pieminēto iemeslu dēļ šis ziņojums ir tik svarīgs. Ne tikai tāpēc, lai ļautu mums īstenot tos mērķus, kas um, ir iekļauti citos ar tīru enerģiju saistītajos dokumentos, kā jau jūs būsiet dzirdējuši, pavisam kopā mums ir astoņi likumdošanas priekšlikumi, un tikai viens no šiem ziņojumiem runā par enerģētikas eh, savienības pārvaldību. Šos mērķus izvirzot mēs e, esam ņēmuši vērā visus pārējos septiņus ziņojumus un atjaunīgo energoresursu direktīvas ziņojums Jose Blanko Lopes un Adams Gereks ir šodien mūsu aknē, tomēr nav sevi labo priekšsēdētājs, nav šajā sēdē, nav ieradušies, bet jebkurā gadījumā paldies visiem kolēģiem, kuri ir ieradušies uz šo sanāksmi. Un tagad eh, no tiesas un ar lielu prieku sāksim diskusijas.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 Viņš iepazīstinās eh, ar viņa un Rivasī kundzes kopīgi sagatavoto ziņojumu. Klod, vārds jums. Paldies! Eh, paldies Rivasī kundzei. Pagājušajā nedēļā bija acu operācija, un viņai tieši šodien bija nozīmēta pēcoperācijas kontrola, tāpēc viņa ieradīsies rīt, bet šodien viņa nevarēja. Diemžēl, diemžēl. Uh, Tā tad, jā, es ceru, ka jūs visi esat izlasījuši mūsu kopīgi sagatavoto ziņojumu uzmetumu. Es uzskatu, ka tās ir ļoti labas inovācijas, kas tajā ir iestrādātas, bet ļoti labi, ka mūsu komitejas strādā kopīgi. Ļoti svarīgi, ka mēs sadarbojamies ar NV komiteju, jo enerģētikas politika ir mūsu kopīgs eh, gara bērns. Es eh, varbūt neiedziļināšos mūsu sagatavotajā ziņojuma tekstā, jo ceru, ka jūs visu to esat izlasījuši. Tā tad eh, domāju, ka mums ir nepieciešams eh, saprast klimata izmaiņas balstoties uz eh, šo te oglekļa saistīšanu, bet ja mēs vēlamies klimata izmaiņas ieturēt divu grādu robežās, tad mums ir jārīkojas. Nākamais, ko tad mēs vēlamies sasniegt? Komisāri, kurus uzskatīsim, uzklausīsim pēcpusdienā ir eh, ļoti labi runāt par dažādiem mērķiem, bet eh, par elektrifikāciju runājot, eh, tas ir svarīgi kā maisaimniecībās, tā transporta nozarē. Tas savukārt ir saistīts ar momentu, ka sākotnējais komisijas ierosinātais laika grafiks tātad vispirms izpildīsim 30 plānu, kas ir paredzēts līdz 30. gadam, un pēc pāris gadiem viņi nāks klajā ar plānojumu līdz 50. gadam. Tas nav īpaši produktīvi, jo es domāju, ka valdībām un arī mums būtu jādomā par to, kas tad mums būtu jāsasniedz līdz 50. gadam un tad daudz detalizētāk runāt par mērķiem līdz 30. gadam. Tā tad, eh, manuprāt, nav īpaši jēgpilni runāt par mērķiem uz 13 gadiem uz priekšu, nerunājot par mērķiem līdz 2050. gadam. Man personīgi enerģētikas savienība, ne tikai tās pārvaldība, bet eh, enerģētikas savienība kā tāda Mēs runājam par jaunām darba vietām, par jaunu ekonomikas nozari un jaunu ģeopolitisku eh, skatījumu, jo raugoties uz tradicionālo degvielu eh, kompāniju teikto, šobrīd jau notiek eh, nodalījums no tā, ko saka Saudarābija un Krievija un Trumps, un tad ir tehnoloģiskie pionieri Eiropa, Ķīna un Indija. Un es esmu pilnīgi pārliecināta, ka enerģijas ģeopolitika šobrīd nobīdās. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tehnoloģiskie līderi būs pirmajā vietā un pavisam drīz. Līdz ar to Mums ir ļoti laba izglītības sistēma, ļoti labi inženiertehniskie darbinieki un radošais potenciāls, bet eh, mums izdosies tikai un vienīgi tad, ja mēs strādāsim visi kopā. Tāpēc vēlētos pateikt valdībām, strādāsim visi kopā. Mums ir jāiesaista vienkāršais iedzīvotājs, bet tam jau ir nepieciešama daudz lielāka caurskatāmība visā procesā un visos ķēdes posmos. Eiropas līmenis un pārvaldības līmenis, ko tad mēs vēlamies šeit redzēt? Runāsim atklāti. Šis Eiropas līmenis ir tik, atrodas tik tālu no iedzīvotājiem, ka šobrīd situācija ir tāda, ka ieinteresētie jau paši iesaistās procesā, bet šī arogance, tā tad kā Vācija, kā Berlīna, kā Eiropa, Brisele iesaistīs iedzīvotājus. Pašvaldības vadītājs, vai tas būtu ciemata vadītājs vai Kopenhāgenes mērs, ir daudz tuvāks saviem iedzīvotājiem, bet mēs, mēs labākajā gadījumā varam iedzīvotājus informēt, bet kā iesaistīt, kā radīt entuziasmu iedzīvotājos. Varbūt, eh, ka mums eh, ir jārunā par eh, to, kā atjaunīgie energoresursi rada darba vietas lauku teritorijās. Vēja ģeneratori, biomasas fabrikas atrodas lauku teritorijās, un mums par to ir jārunā. Tas rada darba vietas un piesaist cilvēkus laukiem. Nu, un visbeidzot, investīcijas publiskā nauda ar to nepietiks. Tas ir skaidrs visiem. Mums ir jāpiesaist arī privātie investori. Un ja mums tas izdos, ja mēs vēlamies piesaistīt privāto naudu, reāli privāto naudu, tad atcerēsimies, ka privāts investors vēlas drošību. Līdz ar to, ja viņam pateiks, aha, mums ir tikai plāniņš līdz 30. gadām, šis privātais investors gribēs redzēt, nē, kas tad notiks ar manu naudu līdz 50. gadam. Tāpēc mums ir nepieciešams eh, runājot par investīciju stabilitāti, runāt par tālāku periodu. Skatos uz Gunāru, uz Kristiānu. Es ceru, ka ar EPP kopīgiem spēkiem mums izdosies vienoties par tādu tekstu, kas apmierinās arī uz tirgus ekonomikas pusi velkošos prātus. Tātad mobilitāte un elektromobīļi, tas arī ir svarīgi. E, nākamais e, centrāla apkūre, māju renovācija, tā ir lieliska iespēja, bet ir jābūt arī institucionālajai kapacitātei lielajās pilsētās. Skatos uz Gesīnu Maisneru. Ja, piemēram, mums izdotos e, valdības pārliecināt, ka Ziemeļjūrā tālu no krasta būtu jēgpilni izveidot lielu vēju ģeneratoru parku, tad tas būtu lieliski, bet tam ir nepieciešams, tam ir nepieciešama kapacitāte pārliecināt valdības. Mums ir Eiropas Savienības nauda jāinvestē viedi. Piemēram, viedie tīkli Tas ļautu Baltijas valstīm nebūt tik atkarīgām no Krievijas enerģijas, tas ļautu īrijai, ja nu Lielbritānija izstātos, arī būt savienotai ar Eiropu, arī Iberijas pusēl tad būtu pieslēgta Eiropas tīklam. Šobrīd um, eir, uh, austrum Eiropas energo nabadzība, visi pazīstam šo termiņu, jau ir fakts. Tāpēc es iestājos, lai nauda tiktu izmantot Eiropas interesēs. Nākamais eh, eh, jūru enerģija, Rumānija, Bulgārija, Polija, kāpēc mēs nevarētu izveidot fondu, kurā iedzīvotājiem būtu iespēja caur dažādiem ceļiem, ja nu tiek izveidota kopīgs eh, vēju ģeneratoru parks, arī piedalīties šajā projektā. Un uh, Tas e, lielā mērā sasauc ar reģionālo politiku. Es domāju, ka mums struktūra fondu nauda būtu jānovirza varbūt tiešāk un mērtiecīgāk ar, ar, mērtiecīgāk arī uz pilsētām. Tātad izmantosim mūsu Eiropas jaunās tehnoloģijas un prātus. Priekšsēdētais, paldies! Jums e, abiem līdzreferentiem kopā bija desmit minūtes, bet jūs runājāt īsāk. EPP ēnu referenti tagad. Pirmai Delhai kundzei dodu vārdu. NV komitejai un Hekmarka kungs no ITRA e komitejas. Tātad, kolēģi, kurš no jums pirmais? Priekšādātāji, paldies. Pirmam kārtām gribēju uzreiz jau pat atvainoties, jo es nevarēšu palikt līdz pašām debašu beigām, man pienākums sauc citu vietu, bet tā kā šeit paliks Gunārs Haukmarks, tad viņš pilnīgi noteikti visus uzklausīs un e, man pēc tam arī pastāstīs visu, kas bija teikt šajā kopējā abu komiteju sēdē. Es ļoti saprotu to, ko kolēģis stāstīja par atbildību attiecībā uz vidi un ģeostrateģiskajām uh, vajadzībēm. Es vēlos, lai mēs rīkojamies pragmatiski, pie, ar kājām uz zemes stāvam un neaizmirstam arī par citiem e, pienākumiem un saistībām, kas paust šajā enerģijas dokumentā. Šī pārvaldība pirmām kārtām ir tāda struktūra, kas ļautu kopā pārvaldīt visas šīs direktīvas, tā teikt, saskaņot tās enerģētikas jomā. Un šī iemesla dēļ uh, Nepieciešams, protams, arī respektēt Parīzes vienošanos. Un šī konkrētā struktūra kalpo kā pārvaldīšanas instruments eh, dažādu veidu politikām, tostarp klimatu pārmaiņu eh, apkarošanas jomā. Tāpēc nedrīkstam būt pārāk preskriptīvi. Šī pārvaldība nevar būt tās katalogs ar kaut, kādām, kaut kādiem mēriem pasākumiem, kas tad tiktu visās direktīvās eh, identificēti. Nē. Mm Šai jomā mums ir vajadzīgas diskusijas par mērķiem atjaunīgo energoresursu jomā, eh, enerģijas eh, mērķu jomā, un tad šajā kopējā ietvarā eh, attiecīgi varam par to domāt. Es turklāt domāju, ka arī dalību, valstī, dalību valstu ziņā jāatļauj, jāatstāja metožu izvēle. Uh, jo viņas pārsvarā krietni labāk pazīst to situāciju, ar ko katra sastopas gan enerģētikas, gan klimata jomā. Un arī tās labāk arī zina, ko darīt, lai mēs kolektīvi kopīgi Eiropā varētu šos noteiktos mērķus sasniegt. Tādā veidā, kā tie noteikti. Un kā tie atspoguļo arī Parīzes vienošanos. Es domāju, ka mums jārīkojas pragmatiski, ir jāpieļauj zinām elastība, nepieciešams ņemt vērā arī ekonomikas vidi katrā dalībvalstī, jo situācijas ir atšķirīgas, piemēram, austrumos un rietumos, ziemļos, dienvidos, bet tāpat laikā uz šo mērķi mums jāiet visiem kopā. Nu vēl pāris piezīmes, tādas saturiskas piezīmes par ETS. Jo beigu beigās ETS tie jautājums tiek skatīts pielikumā, bet nevis dokumenta pamatā, pamatsastāvā un diskusijas, kas šobrīd norisinās, manuprāt, liecina par to, ka ETS tomēr būtu jāiekļauj arī dokumenta pamatdaļā. Un noslēgumā, ja mēs turpināsim būt pragmatiski un ļausim katram, atkarībā no konkrētās situācijas, izstrādāt savu rīcības plānu, tad mēs domāju, nonāksim arī pie zināmiem panākumiem šai kontekstā par labāku regulējumu panāksim šo labāku regulējumu. Mums ir, jā, mums ir jādomā par investīcijām, par finansējumu, par tehnoloģiju progresu un, uh, kā jau teicu, vienlaikus paturot mm, prātā enerģētikas un klimata mērķus. Un tā vietā, lai, piemēram, ietu pārāk tālu, pārāk strauji, pārāk, um, mm, izteik, pārāk uh, augstu šos mērķus noteiktu, mums ir par to visu jārunā un jārīkojas samērīgi. Mums ir arī jāpatur prātā, ka, ka tas pats tā, iešana uz visu pareizāko parasti ir, nu, mēdz būt par šķērsli. Paldies, prieksēdētāja kungs, paldies arī līdzreferentiem. Pāris komentāri. Turmes kungs jau pieminēja to, ka Eh, plānošanas ekonomika vai plānojums nenozīmē, ka jūs esat pārliecināts komunists. Piekrīt. Un tomēr ir liela atšķirība, ka ja jūs par plānošanu domājat vairāk nekā par reālo dzīvi, tad pilnīgi droši iebrauksim auzās. Ko ar to gribēju teikt? Ja ir atšķirības plānojumā un reālajā dzīvē, tad, protams, ka reālā dzīve diktēs savus noteikumus. No EPP grupas puses ir tā, ka ne jau mērķu daudzumā ir jēga, ne jau ziņojumu skaitā ir nozīme, ne jau plānojumā ir būtība. Uh, kādu struktūru mēs piedāvājam. Tam ir reāla nozīme, lai Eiropas enerģētikas savienība darbotos. Un enerģētikas savienība, lai tā darbotos un tiktu iedibināta. Ja tā darbosies, tad eh, mēs būsim reāli ieguvēji gan klimata izmaiņu apturēšanā, gan jaunu tehnoloģiju uh, attīstībā, un tas palīdzēs arī tirgus attīstībai. Pie tām e, tirgus jau attīstās ne tikai ar subsīdijām un plānojumu, bet arī attīstoties pats brīvā režīmā. Tāpēc es uzskatu, ka mums ir jāpiedāvā struktūras, jāiedibina tās, lai būtu sadarbība, iespējama sadarbība, un nevis diktēt kaut ko no augšas, bet gan veicinot pārobežu tirzniecību, kur piedāvājums un pieprasījums jau daudz ko atregulē pats. Mēs, protams, atbalstam šī, šādas saiknes un tīklojumu. Un tad es domāju, ka mums um, izdosies arī radīt un turpināt attīstīt jaunas enerģijas avotus. Mums e, ir nepieciešams atcerēties arī to, ko energomikslis to lemj dalību valstis, bet mums ar dalību valstīm, protams, protams, ir jāsadarbojās. Jā, šodien jau ir izskanējušas daudzas idejas, esam par tām diskutējuši arī iekri, iepriekš, arī ziņojumu uzmetumā rakstītais. Tātad e, tas ir argumentēts pamatojums tālākām diskusijām. Es uzskatu, ka lielos vilcienos mērķi jau mums ir vieni. Jautājums ir tikai, kā šos mērķus sasniegt, un šeit politisko grupu domas atšķirās. Es tiešām uzskatu, ka mums ir jāskatās vairāk uz realitāti, kāda ir tirgus mehānismi, lai veicinātu pārrobežu tirzniecību un lai jauni energoavoti gūtu atbalstu cilvēku prātos un sirdīs, jaunās tehnoloģijas un tā joprojām. Bet tā ir EPP nostāja un, protams, raugamies auglīgām diskusijām ar citiem. And, uh... Paldies! Un nākamais būs SND līdziņotājs Gripina kundze, Itre un Zorinjo kungs. Uh, Envī, nevis Itre. Paldies! šis eh, politiskais process. Mēs eh, vēlamies arī izveidot caurskatāmu ideju, un es apsveicu līdzreferents ar lielisko darbu. Apsveicu jūs arī par jūsu ambīcijām enerģētikas savienības un politikas veidošanā. Jā, strādāsim kopīgi. Vēlējos pateikt, ka esmu strādājis eh, NV kopā ar saviem kolēģiem ar ITRE un Terēza Grifina ir mūsu politiskās grupas, tātad pārstāv itre. Mēs uzreiz vēlējos pateikt iesniegsim veselu virkni grozījumu un e, uzsvērsim patērētāju aizsardzību, uzsvērsim arī tās idejas, kas e, ziņojumā jau ir iestrādātas, bet mūsuprāt nepietiekami niansētas. Tas varbūt īsumā viss. E, varbūt par idejām tagad. Tātad pirmais politiķiem ir jāuzņemās reāla atbildība. Nedrīkst būt situācija, kad e, politiķis vārstās un tad ir viens mērķis, tad ir otrs. Nē, tie mērķi, kurus esam izvirzījuši, tie ir jāatbalsta. Nākamais. E, ilgtspējīga enerģija, kopīgs tīkls. Kādi ir labumi kopīgam modelim, tātad e, tīklam ir jābūt integrētam. Un eh, visbeidzot, mēs eh, jau nevaram, kā jau jūs teicāt, eh, lekt uz 50. gadu mērķu ziņā, kamēr 30. gada mērķi vēl netālu nav sasniegti. Protams, stratēģija ir jābūt ilglaicīgi ilgstošais, ilgtspējīgai stratēģija ir jābūt, un tomēr mērķi jau ir ne tikai stratēģija. Par uh, citiem mērķiem pārvaldība, enerģētikas savienības pārvaldība, tie uh, laika termiņi, kas ir iestrādāti, ir jāsaglabā. Un, kā jau es teicu, mēs iesniegsim grozījumus, kas stiprinās eh, patērētāju, gala patērētāju, vienkāršā cilvēka lomu. Kā jau jūs teicāt, būtu varbūt labi izveidot fondu, lai tie iedzīvotāji, kurus vismagāk skar enerģijas savienības eh, veidošanas dažādas peripetijas, būtu atbalstīti. Un, eh, protams, sadarbība reģionālā līmenī uzteicams priekšlikums, un eh, to jau kolēģis pieminēja, bet arī Terēze to noteikti pieminēs savā teiktajā. Tā tad cīņa pret nabadzību, tas mūsu politiskajai grupai ir viens no svarīgākajiem lineāriem. Un eh, tas būtu arī viss m, mm, manā un kolēģis vārdā. Paldies! Uh, Madam Griffin. Paldies! Nākamais runātājs Grifina kundze. Paldies! Es apsveicu šo sadarbību starp starp ITRE un NV, un arī piekritīšu iepriekšējiem runātājiem eh, par eh, šo ziņojumu. Es gribu teikt, ka tas iet pareizajā virzienā un apsveicu ziņotājus un arī viņu darbu. Ziņotāji mēģina eh, šo diskusiju pārvērst no vienkāršu uzdevuma par ilgtermiņa perspektīvas veidošanu, lai investoriem būtu drošība. Es atbalstu šo apņemšanos. Šajā kontekstā mēs eh, mums vajadzētu saskaņot eh, nacionālos plānus ar ilgtermiņa stratēģijām, lai varētu ieviest Parīzes eh, līguma apņemšanos Eiropas likumdošanā. Un, e, kā jau teica iepriekšējie runātāji, tad ir jāpieņem saistoši lēmumi atjaunojamai enerģijai. Un e, interešu grupas ir jāiesaistā plānu e, sagatavošanā un izpildē. Un ilgtermiņa stratēģijām un plāniem ir jābūt pārskatāmiem iedzīvotājiem ir jāveido arī pārobežu perspektīva, kā Klods teica, Es eh, kā līdziņotāji gribētu vēl piedāvāt dažus grozījumus un nostiprināt tekstu dažos jautājumos. Par energo nabadzību es gribētu ieteikt dalību valstīm eh, definēt, kas ir energo nabadzība un kuri ir neaizsargātie klienti un eh, notiks datu vākšana un apstrāde ņemot vērā arī to, ka darbojas energo nabadzības observatorija. Mērķim ir jābūt samazināt eh, neaizsargāto klientu skaitu un eh, arī noteikt plānu, kā sasniegt mērķus. Es gribētu arī eh, piekrist tam, ko Karlos teica par enerģijas pārēju. Nu, mēs gan zinām, ka uh, šī pārēja var nelabvēlīgi ietekmēt eh, iedzīvotājas, tāpēc ir eh, viņi jāatbalsta un jānodrošina stabilāka ekonomika. Ir vajadzīgi Eiropas Savienības projekti, kas eh, palīdz cilvēkiem apgūt jaunu specialitāti un veido jaunu infrastruktūru. Uh, Ceru uz tālāku sadarbību pie šī dokumenta ar visiem ziņotājiem un līdziņotājiem, un ir vajadzīga arī sadarbība ar pašvaldībām, lai pārliecinātos, ka pilsoņi ir šīs energosavienības pamatā. Paldies! Paldies, Tereza! Tālāk eh, Ains Dunkans no ECR grupas. nav šeit. Tātad Evžens Tošinovskis no ECR, kurš pārstāv ITRE, runās eh, abu eh, ziņotāju vārdā. Paldies! Pirmkārt, es gribētu pateikties eh, Klaudam par priekšlikumu, kas ir mūsu priekšā, un es gribētu pateikties arī eh, viņam par to, ka mums ir iespēja apspriest šo ļoti svarīgo dokumentu. Eh, tas ir ziņojums, kas būs jāpieņem un par to būs jābalso rudenī. Es piekrītu uh, ziņotājiem, kā likumdošanas process ir jāvienkāršo, lai pārliecinātos, ka jautājums nekļūst pārāk sarežģīts. Es eh, arī piekrītu, ka ir eh, jāredz, kā eh, nacionālie plāni tiks izstrādāti, jo tiem ir jābūt pēc iespējas efektīvākiem. Un tiem ir jābūt saprotamiem eh, dalību valstīs. Komisijas priekšlikums izskatās eh, diezgan visaptverošs un detalizēts, un tas varētu radīt eh, vērā ņēmumu slogu. Es domāju, ka šeit būtu jādomā par vienkāršošanu Nu, te vēl gan būs jāpārdomā, kā strādāt tālāk, nu, kur, es ne, kur es nepiekrītu. Ja mēs apskatām uzdevumus, kas ir ziņotāja projektā, es esmu pārliecināts, ka šeit šajā ziņojumā nebūtu jānosaka atsevišķi mērķi un uzdevumi. Eh, šeit varētu būt eh, pretrunas, eh, jo mērķi varētu nesaskanēt ar tiem, kas noteikti citos uzdevumos, un ziņojumā mērķis nav padarīt situāciju sarežģītāk, bet tieši otrādi būtu jārada pamats, lai dalību valstis un to budžetu varētu būt elastīgi un risināt tās situācijas, ko mēs mēģinām apskatīt. Tad arī runājot eh, par eh, gāzi, šeit nav eh, pietiekami daudz ietekmes no nozares, un mēs gribētu lielāku elastību kā jau teicu, jaunu mērķu noteikšana nav e, pieņemama šajā ziņojumā. Un energoefektivitāte būs viens no e, svarīgākajiem jautājumiem. Un dalību valstīm ir arī jābūt spējīgām sasniegt noteiktos mērķus. Eh, tas eh, attiecas arī uz eh, atjaunojamo enerģiju mērķi 45%. Nu, tas būtu grūti pieņemams, un mēs arī esam satraukti, ka varētu būt iejaukšanās enerģijas struktūrā un e, regulā nedod nekādu drošību dalību valstīm par to, e, kas būtu jādara. Es esmu pārliecināts, ka e, šis ziņojums tiks skatīts tālāk un ka mēs kopā varēsim arī atrast veidu, kā strādāt tālāk, jo šis ziņojums ietekmēs daudzu valstu ekonomikas Tātad eh, sešas minūtes bija jūsu rīcībā, jūs eh, uzstājāties īsāk, līdzīgi arī ALDE grupā. Tātad eh, Gerbens Jānis Gerbrandi nav. Šeit tāpat arī Karolaina Panseta no Itre bet mēs, Neres kundze, varētu runāt abu ziņotāju vārdā. Paldies, un es domāju, ka man arī nevajadzēs sešas minūtes, tā kā citi līdz ziņotāji eh, no Envi un Itre nav eh, klāt. Eh, Gerbrandīju kungs un Punset kundze, tad es runāšu viņu vietā. Mēs apsveicam komisijas priekšlikumu, tur ir daudz pozitīvu elementu, piemēram, uh, Eh, saistošie eh, noteikumi, eh, kas noteiks dalību valstīm tālāk darāmo līdz no 21. līdz 30. gadam, lai veicinātu energoefektivitāti. Nu, par nožēlu nav saistošu nacionālo mērķu, kas būtu ļoti liederīgi. Tomēr ir svarīgi, lai būtu labs pārvaldības process, un tā arī varēs nodrošināt gan mērķus, gan tiesisko paļāvību investoriem. Ir arī dalību valstīm jāpiedalās finanšu mehānismā. No eh, investoru puses eh, būtu svarīga ilgtermiņa perspektīva, kas iet tālāk par 30. gadu, un eh, tas ir īpaši svarīgi lielajai infrastruktūrai ar ilgstošu lietošanas laiku. Ehm, arī interešu grupu piedalīšanās ir pozitīvs elements, un mums vajadzētu pārliecināties, ka visas interešu grupas var piedalīties enerģijas un klimata plāna gatavošanā. Mēs ceram uz ražīgu sadarbību ar ehm, ziņotājiem un līdziņotājiem, un no savas puses es gribētu pateikties eh, ziņotājai par runu. Eh, tā bija ļoti iedvesmojoša un pareizajā eh, virzienā, un ir jārunā par partnera sadarbību un ne tikai ar pilsētām, bet arī ar lauku apvidiem, kuri ir svarīgi un arī lauka apvidiem jābūt daļai no šīs attīstības. Tā kā es nāku no transporta komitejas un es eh, strādāju arī šajā komitejā, bet uh, transportā mums ir uh, arī saistība ar atjaunojamajām enerģijām, un tā jau ir ieviešanas stadijā. Es domāju, ka arī energosistēmām būtu uh, jātiek ieviestām un e, tātad nu, saules enerģija pamatā no dienvidiem, e, vēja pamatā no ziemeļiem. Un es domāju, ka nākotnē šī enerģijas veidi būs svarīgi īpaši zīmā, jo Eiropā ir tā, ka vasarā ir vairāk saules un ziemā vairāk vēja, nu tātad šos enerģijas veidus apvienojot varētu eh, panākt labāku līdzsvaru, bet, lai to izdarītu, ir jābūt eh, pārvades tīkliem, jo nu, Vācijā tie netiek eh, veidoti, jo nu, cilvēki negrib, lai šie vadi iet garām viņu mājām. Tomēr energo savienībai ir vajadzīgi šie pārvades tīkli un ir jācīnās par to, lai energo savienība darbotos visur. Uh, Eh, un mums eh, vajadzētu strādāt kopīgi. Un es esmu pārliecināta, tāpat kā ziņotāji, ka mēs varēsim eh, šo enerģijas savienību sasniegt varbūt netālā nākotnē. Paldies par jūsu stašanos un tālāk kolēģis Žau Ferēra no Itre nav šeit, bet Kataržina Konečna no NV, eh, kas arī līdziņotāji no GOE grupas eh, piedalās, tātad jūs varat runāt abu eh, līdziņotāju vārdā. Paldies! Man ir jāatvainojas. Ferēras kunga vietā, ka viņš nevar šeit būt. Tātad 2016. gadā komisija piedāvāja vairākas normatīvos aktus, tīra enerģija, visiem energo savienība. Un šeit priekšlikums eh, satura eh, svarīgu dokumentu par to, kā ieviest pasākums, lai sasniegtu energosavienības mērķus, ņemot vērā to, ka ir jau pieņemti eh, mērķi par enerģiju un klimatu līdz 30. gadam. Un eh, tāpēc man ir jāapspriež šie jautājumi. Es nesaprotu, kāpēc mēs šo dokumentu skatām pirmo, jo iepriekšējo pakotni jau bija grūti noslēgt mums eh, pietiek jau grūtību šeit, un vēl vairāk ir eh, padomē. Daudzām valstīm ir grūtības. Pastāv uzskats, ka subsidiaritātes princips netiek eh, ievērots. Un nav eh, saprotams, kāpēc nacionālajie plāni netiek iesniegti komisijai laikā, jo tie ir svarīgi. Eh, div, līdz 2018. gadam vajadzētu tomēr šos eh, plānus sagatavot, ja mēs apskatām LULUCEP sarunas un ETS, tad līdz oktobrim Mums ir eh, sešas eh, līdziņotāja sanāksmes, bet ja mēs nevaram noslēgt ETS, nu tad eh, šis darbs varētu būt veltīgs. Oktobrī mēs skatīsim ETS un LULUCF ir atlikts, nezinu, uz cik ilgu laiku, varbūt ļoti ilgu. Un nu, te mēs redzam kā Eiropas Savienība strādā, bet dalību valstīm ir eh, jāsagatavo mērķi līdz 2000, eh, eh, par laiku līdz 2030. gadam. Un kas notiks, ja mēs apstiprinām vienu tekstu bet eh, tālāk ir pilnīgi dažādi, piemēram, eh, pilnīgi citi rādītāji energoefektivitātes direktīvā. Nu, šeit eh, izskatās, ka ir tāda spēle publikai, bet nav labi pārdomātas pieejas par kopīgo ETS sistēmu. Nav skaidrs un nav arī skaidrs, kāda būs tā, tās ietekme. Un komisija piedāvā oglekļa eh, daudzumu samazināšanu, bet tajā pašā laikā ir eh, arī ieteikts ETS eh, e samazināt cenas, ka būs arī apjoma samazinājums, kas ir apsveicams, bet tad tas ietekmēs visu ETS līdzsvaru Eiropas Savienībā un pašlaik eh, trūkst informācijas par šīm negatīvajām sekām. Mēs vēl nezinām, kādas eh, būs, kāds būs galvenie oglekļā samazināšanas instrumenti. Un eh, par vājo integrāciju, nu tā arī vainas e, situāciju. Nu, runājot par e, LNG jeb sašķidrināto naftas gāzi, tur piedāvājums ir e, lielāks nekā pieprasījums, tātad būs varbūt jāslēdz dažas stācijas. Tirgu joprojām ir problēmas, eh, bet nu, tās visas ir minētas ziņojumā, un enerģija ir svarīga, jo, un svarīgi ir visi aspekti, jo, ja viens no tiem nav kārtībā, nu, tad arī visa pārējā sistēma nedarbojas. Un eh, nu, to ziņotājs varbūt īsti nav sapratis, un arī padome. Uh, neizdarās spiedienu, tad, tad nav skaidrs, kad mēs beidzot atrisināsim šo jautājumu. Juridiskajam dienestam būs jāstrādā ar atsevišķiem dokumentiem. Tātad es neatbalstu domu, kā pie šī vajadzētu strādāt septembrī. Es eh, nedomāju, ka tā ir atbildīga pieeja, tā nedos labu rezultātu, un tātad es ieteiktu uh, to atlikt līdz vēlākam laikam, jo pašlaik eh, darbības ir pārāk eh, steidzīgas, nav saskaņas un eh, nu, tiešām nav arī labuma ne Eiropas Savienībai, ne arī iedzīvotājiem. Tālāk sešas minūtes diviem līdz ziņotājiem. FDD Tātad Dario Tamburāno nepiedalās, bet eh, Pier Nikola Pedičīni no NV grupas runās eh, abu EFDD ziņotāju vārdā. Es gribētu teikt, ka mūsu nostāja mana un eh, Darjo nostāja ir vienāda. Mums gan NV, gan uh, Rūpniecības uh, komitejā ir uh, vienāda nostāja. Mēs domājam, ka energo savienības pārvaldīšana nozīmē dalību valstu pienākumus mērķiem ir jābūt saistošiem ne tikai, katrai, ne tikai Eiropas Savienībai, bet katrai dalību valstī, jo katrai dalību valstī ir jāatbild par emisijām. Uh, Un mēs domājam, ka mums ir vajadzīgs eh, pat reāls eh, plāns, lai eh, pārtrauktu praksī subsidēt fosilo degvielu. Ja mēs gribam pāriet uz atjaunojumiem enerģijas avotiem, tad fosilo degvielu subsidēšanas izbeigšana ir vienīgais veids, kā to izdarīt. Es ceru, ka komisija neatrunāsies, ka dalība valstis var pašas izvēlēties, jo nu, tā nav nopietna atbilde. E, mēs apsveicam e, Turmas un kunga un Rivazī kundzes padarīto īpaši attiecoties uz pārskatāmību un e, iedzīvotāju pilsoņu iesaistīšanu. Uh, Tas ir svarīgi. Mēs domājam, ka dalību valstīm būtu jāpieņem lēmumi, kas arī ņem vērā vietējās eh, kopienas uzskatus. Eh, nebūtu jābūt tā, ka tikai tiek noteikti lēmumi. Eh, no kuriem iedzīvotājiem nav labuma. Mēs gribētu, lai Eiropas komisija izvērtē metāna emisijas un arī piedāvā risinājumu, kā tās samazināt. Tādas ir mūsu pārdomas. Paldies! Tālāk eh, Žants Lukas Šafhauzers no Itre nav, bet eh, Mireja eh, Dornāno kundze no NV, kas arī pārstāv ENF, varētu runāt par viņiem abiem. Paldies, priekšsādātāji! Protams, ka es varu atbalstīt visas tās prasības attiecībā uz uzraudzību, kas tiek iekļautas ziņojumā un ietvaru klimata pārmaiņu jomā un tam līdzīgi, bet tajā pašā laikā ASV atteikšanos no Parīzes vienošanās uzliek mums pienākumu būt pragmatiskiem. Vienīgais ES rīcības, ne, nekas, ko es dara, nekad nevarēs aizstāt ASV līdzdalību un uh, starptautisko organizāciju darbību. Un līdz ar to šie mūsu izziņotie rei, mērķi attiecībā uz atjaunīgiem resursiem līdz 2050. gadu radīja jautājumu par to, ko tad mēs vispār definējam kā atjaunīgus resursus un ko ne. Iespēja veidot makro reģionu partnerības arī ir ļoti individuāls jautājums. Un šis ilgspīgais raktu, raksturs šādām struktūrām, piemēram, vēju ģeneratoru parkiem vispār ir ļoti apstrīdams jautājums. Jāceras, ka to ražošanu un arī demontāžu ir ārkārtīgi dārga un sarežģīta pasākuma rezultātā. To izmantošana nav visilgtspējīga. Atcerēsimies turklāt, ka ir arī energo, en, energomagnetiskais lauks Tāpat eh, troksnis, tas traucē putnu sugām vairoties, ir taču aizsargājums zonas. Tas turklāt rada problēmas arī piekrastes zvejniekiem un tam līdzīgi, kas vēl ļaunāk. Un nu, tiek bojāts arī jūras, eh, bojāt jūras gultne un pēc tam jebkāda lab, korekš, korekcijas darbūs ļoti dārga. Kas attiec uz saules baterijām, arī šeit man būtu ļoti daudz, kas sakāms um, piemēram, šo tehnoloģiju sastāvdaļas nebūtu nav vidē draudzīgas, un tas kopumā ietekmē ļoti negatīvi enerģijas cenu kopumā. Un tāpat laikā, protams, es labprāt uh, piekrītu tam, ka jāņem vērā emisiju atstātā ietekme Tāpat, ne, bet jāatceras, ka siltumnīca efektu gāzes un citas gāzes eh, arī dzen jāņem vērā šai vienādojumā ne tikai CO2. Jebkurā gadījumā nedrīkstam arī darīt tā, ka, piemēram, lauksaimniekiem nāks uz saviem pleciem izjust eh, kaut kādas negatīvas sekas Turklāt atcerēsimies, ka arī rūpniecības sektors jau tāpat ir visai nestabils. Mēs iesniegsim daudz grozījumu par šo ziņojumu konstruktīvā veidā, jo uzskatām, ka šī tēma ir ļoti nozīmīga. Thank you very much, madam. Paldies priekšādātāji par šīm piezīmēm. Ānu referenti. Pie mums ir arī ēnu referenti no kas strādā pie citiem ziņojumiem enerģijas pakotnē. Un mums ir arī vesels citu runātāju saraksts šeit. Nu, tad došu vārdu varbūt tālāk Adino kundzei. Paldies. Man gan ir tikai tāda, nu, izziņojoša loma, un tā kā debatas ir uzsākušās, vienkārši aicinu tās turpināt. Šajā pakotnē, tieši tā kā Buzekungs teica, ir arī citi dokumenti, kas, protams, ir savā starpā ļoti saistīti, ļoti cieši saistīti ar šo ziņojumu. Un tāpēc referenti, e, kas strādā, piemēram, pie atpā, atjaunīgo energoresursu pārskatīšanas, arī tiek aicināti izteikties Blanko Lopeskungs, pirmais no tiem. Priekšsēdētāji, paldies! Gribu teikt paldies arī Vasī kundzei un Turmes kundzam, kungam par paveikto darbu, un tomēr vienlaikus gribētu vērst deputātu uzmanību arī uz virkni kritiski raksturi jautājumiem. Protams, ka klimata pārmaiņas mēs uztveram ļoti nopietni. Arī oglekļa samazināšana nav nekāds izvēles jautājums, tas ir obligātā kārtā jādara, un tāpēc vēlamies šo ziņojumu uzteikt. Tas atbilst Parīzē no, nu, noteiktajām saistībām, un tas nāk kā papildinājums priekšlikumam, ko izstrādāju es tajā brīdī, kad strādājām pie atjaunīgo ziņojumu direktīvas. Šie abi ziņojumi tiešām viens otru papildina. Kā jau teicu, tie ļauj mums radīt kopēju ietvaru kas tad būtu sasaistīti ar saistošiem mērķiem katrai valstī. Dalībvalstīm tādā gadījumā būtu jāsasniedz konkrēti mērķi saskaņā ar šī, šīs direktīvas eh, noteikumiem. Tādā veidā mēs stimulēsim plānošanu un īstenošanu šai ziņā, un doma ir tāda, ka tā visa rezultātā process novedīs arī pie palielināta finansējuma pētniecībai, novatorismam, uh, un ļaus mums šos globālos mēķus sasniegt. Es domāju, ka pieeja jābūt ir krietni ambiciozākai nekā tā, ko ierosina komisija. Mūsu mērķiem vajadzētu būt vismaz 35% um, īpatsvaram E, kopējā enerģijas apjomā, un tas iet vēl tālāk nekā šeit. Pat te runāja arī par tālākām jomām, tādām kā veselības aprūpe, nodarbinātība, sociālā joma. Tas ir mērķis, kas, par ko tika runāts jau 2014. gadā, toreiz, kad komisija teica, cik strauji um, attīstas jaunās tehnoloģijas un netiek izmantotas enerģija un klimata pārmaiņas, tās ir vien monē, viens monētas divas puses. Mūsu rīcības koordinēšana ir ārkārtīgi svarīga, lai mēs varētu garantēt mērķu sasniegšanu. Es uzskatu, ka šis priekšlikums star milzu soli pareizajā virzienā. Paldies! Tālāk Kariņkungs, kas savukārt, e, kas ir atbildīgs par nākamo ziņojumu. Paldies! daudz kas ir ticis teikt, un es vienkārši gribu atgriezties pie tā, ko Turmes kungs teica pašā sākumā. Es klausos un dzirdu te, ka, nu kā lai saka, tiek aicināts rīkoties attiecībā uz vidas pārmaiņu apkarošanas mērķiem. Tas, protams, ir ļoti svarīgs aspekts, nevar noliegt, bet es to redzu nedaudz citādi un domāju, ka neesmu vienīgais, kas tā domā. Enerģijas savienība ir kas vairāk nekā tikai šis aspekts. Klausos te pārējos, un tas man atgādina komisijas šos vārdus - drošība, solidaritāte, uzticēšanās, pilnībā integrēts enerģijas tirgus. Un tas ir vēl, vēl viens enerģijas savienības aspekts - ir energoefektivitāte, klimata pārmaiņa, apkorošana, pētniecība, novatorisms. Uh, Nu, tas ir, jāsaka, tas viss ir atkarīgs no tā, kādus uzsvars mēs šeit saliekam. Ja mēs par centrālo um, rīcības spēku investīcijām neliksim pašu tirgu, tad tādā gadījumā nekas arī nenotiks. Jo tirgi neseko ideoloģijai, tirgi seko pārliecībai, investīciju pārliecībai. Tas nozīmē, ka jānodrošina vienādas spēles noteikumi visiem, jāvirzās prom no subsīdiju uh, piešķiršanas Um, zinām, ka, piemēram, projām fosilajām degvielām tādas ir. Mums kā likumdevējiem tas ir jāsaprot, ka zināmā mērā pēdējos piecu gadu laikos esam piedzīvojuši tehnoloģiju revolūciju atjaunīgo resursu jomā, gan vēja, gan saules enerģijas jomā un tās pamazām kļūst konkurētspējīgas ar tradicionāliem energoresursiem. Līdz ar to šī vajadzība subsidēt un mākslīgi atbalstīt šīs enerģijas eh, izzūd, tādēļ mm, nevajag vairs tālāk kropļot tirgu un uz to jāliek uzvars. Šī vienādie spēles noteikumi novadīs pie tā, ka parādīsies arī investīcijas. Un šīs investīcijas lielā mērā būs tieši atjaunīgo resursu jomā. Tieši šai jomā arvien labākas kļūt šīs peļņas, maržas un tā tālāk. Ja pētam situāciju, visas lielā, visi lielie energo uzņēmumi, kas pirms 15 gadiem strādāja tikai ar fosilām degvielām, ir sapratuši, ka arī šeit ir peļņa, un viņi, un tāpēc ir jāatsakās no šīm subsīdijām. Mēs jau nestrīdos pret šo vienu energosavienības pīlāru, kas ir klimata pārmaiņas un tam līdzīgi. Nē, nē. Es tikai saku, ka, lūk, tas, protams, ir viena daļa, viena no jomām, pie kuras strādājam, bet ja mēs nepaturēsim tirgu šīs visas idejas pašā centrā, tad mēs šos mērķus arī nesasniegsim. Nu, lūk, tas bija tas, ko es gribēju pateikt. Un ar visiem šiem mūsu mērķiem Nu, te varam spriest par dažādiem aspektiem. Zinām, mērā tie droši vien kaut kādā līmenī arī ir ļoti svarīgi, bet, kā vēlreiz teicu, ja mēs tirgu nepadarīsim par centrālo punktu smagsvaru šai jomā, tad mēs nekādus mērķus arī nesasniegsim. Paldies! Skatieties lūdzu arī uz ekrānu, un tur jūs redzēsiet, kad beidz jūsu uzstāšanās laiks. Nākamais runātājs Aikvuta kungs. Viņš arī strādā kā ēnu referents pie atjaunīgiem resursiem. Jā, paldies! Attiecībā uz atjaunīgo resursu direktīvu no NV perspektīvas raugoties, izteikšos, es gribu teikt paldies Irmas kungam un arī Vāzija kundzei par šo pārvaldības jautājumu, jo, ja mēs virzamies uz šo diskusiju par atjaunīgiem resursiem, tad tas, kas būs ļoti svarīgi, būs atcerēties, kāds ir šo atjaunīgo resursu līmenis, bet arī tas, kā pie tā nonāksim Un tāpēc vēlos uzsvērt, ka visi šeit runā par drošības nodrošināšanu investoriem un par to, cik centrāla loma ir tirguma, bet tas vien, ka ar to pietiks, lai in piesaistītu investors, ir visai naivi. Kaut galā viņiem ir vajadzīga pārliecība par to, kādā virzienā Eiropa iet, un šobrīd pastāv ļoti liels atšķirības starp dalībvalstīm, milzīgas atšķirības, lai arī enerģijas tirgus tāpat laikā jau iet pāri robežām, un tāpēc ir svarīgi, lai mēs piedāvājam lielāku pārliecību investoriem par to, kādā virzienā Eiropa grasās doties. Jo tas ir tas, ko no mums gaida investori. Netrūkst investīciju līdzekļu Eiropā, netrūkst skaidrības, pārliecības, par to, kur Eiropa grasās doties ar savu energosistēmu. Viens no veiksmīgā, viena no veiksmīgajām politikām bija atjaunīgo resursu direktīva līdz 2020. gadam, ne tikai mērķu dēļ, bet arī tāpēc, ka dalību valstīm tika piešķirta zinām orientācija, kurp iet, uz ko vērs, uz ko tiekties. Un šis līmenis, šie mērķi panāca to, ka sākās šis pārējais posms. Un tieši tas ir arī jāveicina pēc 2020. gada. Ja skatāmies uz šiem līmeņiem, tad ir tiešām absurdi, ka tagad, kad kad šie resursi kļūst konkurētspējīgi, mēs redzam, kā notiek pārmaiņas un tiek mums bija paredzēts līdz 2020. gadam uh, konkrēts palielinājums. Pēc 2020. gada šobrīd komisija ierosina tikai 1% ikgadējo uh, pieaugumu kā mērķi. Tas ir pretrunā stabilitātei, tas ir jāmaina, un tāpēc priecājos, ka referenti to savā dokumentā arī dara. Un kopā ar savu dārgo kolēģi no S&D grupas, uh, es domāju, ka mēs strādājot pie atjaunīgo energoresursu direktīvas rīkosimies tieši tāpat. Nākamais runātājs. Es gribu uz pār, pāris punktiem pievērsties. Mm, sekretariāts varētu noskaidrot vienu jautājumu, vai ir pieļaujams tas, ka tagad pārvaldības jautājuma ziņojumā tiek runāts par tik ārkārtīgi daudzām niansēm, kam faktiski vajadzētu atrasties citās direktīvās. Es nesaprotu, eh, par ko mēs vispār šeit runājam. Mēs runājam šeit par tādām lietām, kas tiek regulētas ar cita, vai ir jau noregulētas citās direktīvās. Kā tas ir iespējams, ka mēs šo komisijas priekšlikumu mainam tādā veidā, ka pārvaldības vietā runājam par miljonu miljonus citām lietām. Tagad iestrādājam šeit veselu kopēju politisko programmu, pārņem visādas citas programmas. Man šķiet neiedomājami vēlos to sekretariātam vaidēt, jo tad jau mēs varam vienkārši par tiem papīrām pārējiem direktīviem vispār nestrādāt. Ja mēs tagad šeit visus uh, saturisko pārējiem dokumentu apņem, un otrs, vai ir arī pieļaujams tas, ka mēs šobrīd ejam tik tālu, ka um, kolēģi, kas nosauc šeit vienu punktu, elastība un uh, dalībvalstu lēmums energo mikslī arī tagad mēģinam šos punktus apiet un kaut ko noteikt un sprediķēt. Manuprāt, tas ir pilnīgi bezjēdzīgi. Es tiešām nesaprotu, kāpēc šis pārvaldības jautājums tagad tiek pacelts tādā līmenī. Es domāju, ka mums var, mēs taču varam strādāt tikai vienīgi pie komisijas priekšlikuma, to modificēt, grozīt, bet nevaram to kardināli mainīt. Nedrīkstam to kardināli mainīt. Lielas paldies, Roila kungs! Nākamā runātāja Van Brantas kundze. Lielas paldies! Paldies, kolēģi, daudz kas jau ticis teikts, ļoti interesanti, ka šeit ir gan ITRA, gan NV komiteja pārstāvji, tāpēc izteikšos pēc iespējas īsāk. Man arī ir tikai divas minūtes piešķirts, lai uzstātos. Vēlos pievērsties pāris politiski raksturi jautājumiem pirmām kārtām šī atsauca uz to, ko teica Kariņa kungs, ir svarīga. Protams, ka ļoti daudz mērķu vidē draudzīgās enerģijas pakotnē, bet mūsu politiskajai grupai vajadzētu būt skaidram, skaidri noteiktam, ka šis kopējais mērķis ir COP21 saistību īstenošana. Šodien ir ļoti karsta diena un varbūt mums daudziem tas patīk, bet kā mēs uh, zinām e, no ziņojuma, kas nāks klējā vakar vai aizvakar, tika teikts, ka šie karstumi viļņi kļūs arvien bīstamāki nākotnē. Un tas attieksies ne tikai uz pārējo pasauli, bet bet arī uz Eiropu. Tātad šos kop nolīgumu un saistību īstenošana ir ārkārtīgi svarīga šai vidē draudzīgās enerģijas pakotnē. Otra piezīme šī pakotne ir pakotne. Un mums ir jāpārliecinās, ka mēs paturam šo visaptverošo pieeju pakotnē kopumā, ka mēs nebalsojam šeit kaut kā pretrunīgi par vienu vai otru dokumentu, un tāpēc pārvaldības fails vai dokuments šajā gadījumā ir atslēga punkts, lai, tas, lai varētu koordinēt visus šos mērķus un doku, pārējos dokumentus, un tāpēc svarīgi, lai to paturam prātā. Nevis vienu vai otru dokumentu šeit apspriežam, bet runājam par to, ka pārvaldība ir šis, nu tā teikt, tāds kopsaucējs visiem tiesību aktiem, un manuprāt, eh, referenti ir ļoti labi šo darbu arī aizsākuši. Es domāju, ka ir svarīgi piedāvāt arī ilgtermiņa perspektīvu, ne tikai 2030, bet arī 2050 gadu, pēc tam mums būs uz ko atskatīties. Tas liecina centieni par labu pārvaldību, strateģiska, visaptveroša pieeja un visbeidzot, kas man ļoti patīk šai kontekstā, tā ir tāda jauna pieeja, bet manuprāt tā ir ļoti vajadzīga pieeja, lai panāktu līdzsvaru starp to, ko nolēm šeit, nolēmjam Brislē un to, kas tiek īstenots dalībvalstīs, lai mēs varētu nodrošināt šo labo sadarbību ar pilsētām un reģioniem, jo tieši pilsētās un reģionos notiek klimata politika īstenošana. Liels paldies, saka priekšādātā Līsas kungs. Jā, paldies, priekšādātāji. Ārkārtīgi priecājos, ka mums ir kopīgi šeit sanāksmes starp Pitra un Envī pārstāvjiem. Es esmu gadiem ilgi strādājis abās komitejās, tagad strādā tikai Envī, un man vienmēr liekas savādi, ka mēs tad vienā un otrā komitejā strādājam viens tā kā viens pret otru, bet tagad varam sadarboties. To vajadzētu darīt pēc iespējas biežāk. Mums Envī komitejai. Protams, svarīgākais ir šie Parīzes saistību sasniegšana. Tas ir īpaši svarīgi. Un es uzskatu, ka šai kontekstā varam raudzīties arī uz skaidrāku formulējumu, iespējams to precizēt, bet gribētu izteikt brīdinājumu, ka mums vienlaiks jāsaglabā ambīcijas. Parīzē tiek runāts par 1,5 grādiem, un ja mēs, nu, iekļaujamies divos grādos, tad viss jau ir kārtībā un ar pietiks uz to koncentrēties. Un uh, G7 mērķi tāpat 80 uh, procenti Un Turmesam, Klodam Turmesam ir taisnība šai ziņām. No tautas partijas puses raugoties ārkārtīgi svarīgi šeit domāt arī par tehnoloģiju neutralitāti. Jo, lai kā man arī nepatiktu atjaunīgās enerģijas, un es par tām, protams, vienmēr iestājos, bet līdz 2050. gadam, kas zivēl būs attīstījušās citas tehnoloģijas, kuras šodien mēs pat iedomāties nevaram, tas, vai to domā atomenerģiju Vācijai atbalstīt. Nē, nē, es nedomāju šeit par tādām uh, atomenerģiju Vācijai, bet ir taču valsts, kur joprojām atomenerģija ir svarīga. Katrā ziņā mērķi 2030. gadam ir precīzi jāapraksta un jāapraksta arī to, kā tos sasniegsim. Es tomēr nedomāju, ka mēs varam veidot nacionāli saistošus mērķus. Mums ir jāpiedāvo citi veidi salīdzinoši eh, kritēriji, eh, salīdzinoši mērķi tā, lai tās valstis, kas, eh, piemēram, šobrīd jau ir aizteikušās citām priekšā, netiktu sodīts, kas attiec uz mērķiem. Beigās tikai vēl viens teikums no manas puses. Domāju, ka arī šeit mums jābūt realistiskiem. Uh, Mm, šie 45%, manuprāt, tas nevar būt nopietni domāts. Mums taču ir, zinām, parlamenta nostāja izstrādāta 2014. gadā, to atbalstīja gan NV, gan ITR, tur bija 30 par 30% runas. Mēs kā tautas partija domājam, ka varbūt tas ir nedaudz pamats, bet 45 ir par daudz. Mums jābūt arī realistiskiem un jārunā arī par reāliem mērķiem, jo gal galā jādomā par to, kā mēs šos mērķus arī sasniegsim. Paldies, saka priekšādātā, paldies Līsas kungam. Tālāk Delka Stiljo Vēras kundze. Lūdzu. Izteikšos pavisam īsi, es negrasos atkārtot visus tos argumentus, ko izteica jau kolēģi no manas politiskās grupas. Bet vēlos teikt vienu lietu par instrumentiem. Lai tas viss varētu notikt, mums ir vajadzīgi instrumenti, kas spēj rēģēt uz ļoti dažādo valstu dažādajām vajadzībām. Un šai ziņā uh, starpsavienojumi, jau atkal atkārtoši, ir tas atslēga elements dažādu aspektu dēļ. Tas ir pats svarīgākais, lai nodrošinātu piegādes drošību, lai nodrošinātu kopēju iekšējo tirgu Eiropas Savienībā, lai izpildītu mērķus, ko mēs tad beigu beigās pieņemsim attiecībā uz klimatu pārmaiņu apkarošanu. Tātad tas ir ārkārtīgi svarīgi, un mums ir jāroda veidi, kā uz to likt uzsvaru. Mums jārīkojas tā, lai veicinātu realitātē šo starpsavienojumu izveidi, jo realitāte šobrīd ir pavisam cita tās dalībvalstis, kuras, piemēram, skar enerģijas trūkums eh, vai kas nespēja vēl izpildīt šos mērķus 2030. Eh, gadam un tā tālāk, tās varētu būt savienots ar pārējiem. Tas ir no starpsavienojumiem atkarīgs. Es iesniegšu arī grozījumus par to visu, bet ir ļoti svarīgi atcerēties par šo vārdu starpsavienojumi. Jo pastāv ļoti atšķirīgas Eiropas daļas, Baltijas valstis, Polija un tā tālāk un tā joprojām. Tā Lies paldies, saka priekšādātāji. Tālāk nākamais runātājs ir runāto kungs. Jā, daudz kas jau ticis teikts priekšādātāji. Es gribēju paust atbalstu priekšlikumam, ko ar ko nākuši klajā kolēģi Turmes un Ribāzī. Protams, ka piekrītu daudz kam, ko viņi teica, ir tīpaši par nepieciešamību saskaņot klimatu pārmaiņu apkarošanas mērķus ar 2030. gada mērķiem. Un tas jādara paralēli vienlaikus arī COP mērķiem no Parīzes. Tātad energoefektivitāte un tam līdzīgi. Es tomēr gribētu arī uzsvērt, ka tad, kad runājam par mērķu tādu spēcināšanu, kā to ierosina vidē draudzīgi noskaņotie kolēģi, tad jāatceras, ka, kā jau te viens otrs tika teikts, ka tas varētu radīt arī problēmas, kuras nedrīkstam vienkārši ignorēt. Tas pašreizējie mērķi varētu būt labs sākuma punkts tālākām sarunām, nevis jau vispārējais mērķis. Ir jāaiziet cauri vēl šim sarunu procesam. Un tā kā sarunas norisinās paralēli, tad būtu labi, ja parlaments definētu saistošus mērķus. Un šai pārvaldības eh, direktīvā atspoguļotie aicinājumi būtu jāiestrādā arī sekundārajos tiesību aktos citur. Atbalsta arī Blanko Lopes teikto. Visdrīzāk mums nāksies izstrādāt priekšlikumus eh, tā, lai varētu gūt vairākumu atbalstu. Piekrītu kolēģei Grifinam un kolēģim Zoriņo par to, ka nepieciešams izstrādāt ES iniciatīvu, kas koncentrētos uz darbaņēmējiem un vietējām pašvaldībām, lai maksimizētu šo tālāko mm, efektu darba tirgū, tā lai būtu tā plašāka apmācība darba ņēmējiem energoefektivitātes jomā. Tāpat jāpiedāvā aizsardzība tā, ko, tām kopiemām, kas īpaši tiek, eh, ko īpaši skar šī mūsu vēlme dekarmonizēt tautsēmniecību. Mums jāpiedāvā kaut kādas maksimāls garantijas arī pārskatāmības jomā un nacionālo plānu saskaņošanā. Jāpārliecinās ka šie centieni tiek skaidri saredzēti arī no interesēto pušu puses. Un par kopīgiem centieniem runājot, mums šeit ir krietni vairāk, krietni uzstājīgākiem jābūt. Paldies! Nākamais runātājs. Tak, kdybych... Mesíje. Tak, děkuji za slovo. Količeka kungs, paldies. Es atvainojos, ka bija šeit šī problēmas ar mikrofonu. Ir jau viss ļoti labi, ka mēs šeit pieņemam tādus politiskus lēmumus par mērķiem un Parīzes nolīgumu, bet tā pašā laikā politiskie lēmumi bez tehniska pamatojuma ir nepareizi. Un visa šī pakotne, par ko šobrīd šeit eh, runājam, lielākoties skar tikai un vienīgi politiskos aspektus, bet netiek runāts par to, kas ir reāli sasniedzams un īstenojams. Ir dažāda veida mm, atbalsts subsīdijas, un tas viss kopumā pilnībā deformē enerģijas tirgu, un nekādi tirgus impulsi vairs arī nenotiks, tāpēc arī šajā jomā vairs nekas nenotiek. Tā, tas attiec, piemēram, uz Vāciju. Vācija ir lielisks piemērs tieši tam, kā šāds eh, sak, izkropļots tirgus uh, novedu pie tā, ka vairs nav nekādas uh, saskaņotības un nav nekādas jēgas vairs savienot ziemeļus un rietumus. Tāpēc viss šī pakotne jāskat ļoti cieši kopā. Metāna emisijas, eh, tas arī ir jautājums, ko pieminēja viens no kolēģiem. Tās ir krietni ļaunākas nekā CO2 savā ietekmē uz vidi. Un par to mēs vispār šeit nerunājam nerunājam par to, ka tās taču arī iet pāri robežai. Vēja enerģija, saules enerģija. Nu, šeit arī valstī vajadzētu uzņemties zinām atbildību par energo apgādu, un tam tā, tā tam arī jāpaliek, neskatīt uz visu, ko šeit sakām. Jādomā arī par kādiem aizstājējiem. Uh, elementiem. Nu labi, kaut kādu vienu trešo daļu laika vēji pūš, varbūt ziemeļos viņi pūš vairāk, bet ko tad mēs darīsim pārējā laikā, tad, kad nepietiek ar vien, vēja enerģiju? Rūpniecībai taču gal galā enerģija vajadzīga visu laiku, arī par to būtu šajā pakotnē jārunā. Par šiem aspektiem nerunājiet, mēs nonākam pie tāda bezzobaina, muļķīga lēmuma stabila frekvence, eh, stabil, stabils spriegums. Tas, tas ir svarīgi. Vācijai tas ir izdevies. Daudz, kur, piemēram, ir vēl joprojām ogļu enerģija, un tās uztur šo, tās aizpild šīs tukšās vietas tad ir vajadzīgi tādi aizstājēji resursi, un šādu resursu radītā enerģija ir jāpieslēdz kopējam tirgum. Un par to var runāt tikai praktiski noskaņot ļaudis, to ne, par to nevar komisija pieņemt nekādus lēmumus. Ej uzākums tālāk. Priekšādētāji, paldies! Gribēju kaut ko piemetināt vēl šajās kopējās diskusijās. Daudz runājam par mērķiem Un viens no mērķiem, kas te minēts, ir 50% starpsavienojumu e, rādītāji. 2001. gadā runājām par 10%, tātad nekāda īsti progresa šeit nav. Nu, kāda jēga visiem šiem saistošajiem mērķiem, ja mums neizdodas to sasniegt, tad mēs nenonāksim pie reāla enerģijas tirgus. Un neviens no šiem mērķiem netiks sasniegts, jo enerģiju nevarēsim nodot no vienas vietas uz otru. Paldies, un tālāk vēršos pie komisijas pārstāvjiem. Pirmā Ričards skundze lūdzu. Much, uh, two, minutes, uh, yes, minutes. Uh, Divas minūtes, labi. Jā, protams, uh, ļoti aktuāli ir šodien diskutēt par šo priekšlikumu, un tas ir, jau, uh, tas ir tīras enerģijas Eiropai pakotnes sastāvdaļa pakotne tika sagatavot pagājušajā gadā. Daudz no jums pieminēja Parīzes līgumus, tāpēc eh, šodien mēs sastopamies divu komiteju sastāvā, un man blakus sēž arī DJ klima pārstāve. Mēs visi vēlamies pāriet uz efektīvāku enerģiju, tīrāku enerģiju, kas radītu jaunas darba vietas Eiropā, kas eh, atbalstītu inovācijas un jauno tehnoloģiju izmantošanu. Tāpēc enerģētikas savienības pārvaldības pakotne tā kā visu to saliek vienā kopīgā dokumentā. Ļoti interesanti bija klausīties jūsu komentārus un, protams, eh, mēs eh, atbalstam referentu idejas. Uh, Ko komisija vēlētos piebilst? Mums būtiski šķiet atcerēties, lai komisijas priekšlikumā iestrādātās ambīcijas paliktu tādā līmenī, kādā tās ir. Tātad ambīcijām ir jābūt ar augstu latiņu. Uh, Protams, mēs vēlamies iedibināt tādu kā ietvaru dalību valstu plānojumam, stratēģiskam skatījumam un, protams, lai runas varētu tapt izpildītas arī darbos, bet esam gatavi turpināt diskusijas ar jums, izpildot mērķi, kas Eiropā ir izvilzīts līdz 30. gadam, kā arī enerģijas savienības izveidē un Eiropas Savienības starptautisko saistību izpildē. Tie ir mūsu kopīgi mērķi. Kā jau abi līdzreferenti pieminēja, un ne pirmo reizi vien, tas ir ļoti svarīgi visai kopīgajai pakotnē. Mēs runājam par astoņiem likumdošanas priekšlikumiem, runiet par dažādām nozarēm. Tātad šie likumi attiec uz dažādām tautsēmniecības nozarēm, un mēs vēlamies, lai šo likumdošanas aktu tāda savērptība būtu pietiekama, lai mēs raudzītos vēsu prātu uz visiem jautājumiem. Par tīras enerģijas pakotni runājot, par 30. gadu un Eiropas parlamenta ambīcijām, es vēlreiz vēlētos uzsvērt to, cik svarīgi ir dalību valstīm sagatavotie mērķi, kurus uzrauga komi, to izpildu uzrauga komisija. Un, protams, parlamenta nostāja mums šķiet ārkārtīgi svarīga. Vēl viens moments ir šī holistiskā pieeja un e, nespēja to atkārtot pietiekami bieži. Tātad e, piecas enerģētikas savienības dimensijas ir jau iestrādātas Eiropas Savienības dalību valsts nacionālajos plānos. Un esam gatavi diskutēt arī par Eiropas Savienības atjaunīgajiem resursiem. Uh, par to, ka investīcijām ir jābūt eh, drošām un konkurētspējīgām. Vēlamies mudināt arī privāto sektoru iesaistīt savas investīcijas šajā jomā. Bet eh, jā, taisnība pēdējos gados daudz kas ir noticis. Un eh, ceram, ka pārvaldības regula arī veicinās šo drošību un ceru, ka tas stiprinās arī Eiropas Savienības enerģi, konkurētspēju enerģētikas ziņā. Cits aspekts 13. Eh, punktā tas ir atrunāts, ka ambīcijas eh, var palielināt, bet tikai un vienīgi palielināt tā tad uz augšu. Cits moments, ko vēlējos pieminēt, reģionālās sadarbības aspekts. Pie tām eh, mēs zinām, ka reģioni ir dažādi, uh, tie jau savā starpā sadarbojas, un nebūs tā, ka visus metīs pār vienu klā, kārti un ka visiem tiks piemērot viena olekts. Un, protams, arī iesaistītās puses, to jau daudz no šeit runājošiem deputātiem pieminēja, iesaistītajām pusēm un cilvēku ieinteresētībai ir būtiska nozīme. Ir jāiesaistās visām ieinteresētajām pusēm, lai lēmums tiktu pieņemts demokrātiski un arī būtu tu ieinteresētību no tā izpildītājiem. Kā jūs ziniet, komisija runā arī par energo nabadzību, kā jau es teicu, iesaistīt iesaistītās puses lēmumu pieņemšanā, ekonomiskā izaugsma, jaunas darba vietas. Mēs ceram, ka dalību valsts sagatavos ambiciozus prānus, plānus savas enerģētikas uzlabošanai. Un noslēgumā esam gatavi diskutēt ar jums eh, arī turpmāk bet vienlaicīgi vēlējos uzsvērt, ka mums vajadzētu šos vailus pabeigt pēc iespējas ātrāk, un atvainojos, ka varbūt runāju pārāk ātri. Un tagad eh, DJ Klima dod vārdu Begman kungam. Lūdzu, pārī pāris minūtes jums. Paldies! Es eh, mēģināšu tiešām iekļauties man atvērētajā laikā. No mūsu ģenerāla direktorāta puses runājot, mēs vēlētos savilkt kopā enerģētiku un klimata izmaiņas pie dažādiem projektiem strādā kā padome, tā parlaments, tā arī komisija un, protams, pilsoniskā sabiedrība. Un neaizmirsīsim Parīzes līguma mērķus. Šeit ir svarīgi pieminēt, ka valdība priekšlikumā, tātad enerģētikas savienības pārvaldības priekšlikumā ir ļoti labas idejas, bet um, pirmais, ko vēlamies uzsvērt, ir jābūt ambicioziem savās prasībās pret mums pašiem. Uh, Vēl pāris komentāru, šeit jau tas viss izskanēja. Tas, ka ilgtermiņa plānojums un stratēģija, ka stratēģija nāk jau pēc plānojuma, tas eh, var šķist neloģiski, un tomēr mēs vēlējāmies plānu sagatavot pēc iespējas eh, agrāk, jo mums ir jāsāk īstenot Parīzes līgums, un stratēģija izstrāde tas jau prasa ilgāku laiku lai būtu stratēģija savietojama ar plānu un, protams, Mēs vēlamies nodrošināt, lai ilglaicīgie plāni un ilglaicīgās stratēģijas atbalstītu vieni otru. Mēs šos plānus atjaunināsim ik pa piecgadēji un strādāsim arī pie, pie ilgas stratēģijas. Arī ziņojuma tekstā tas parādās tā tad jā. Klimata izmaiņas ir jārisina bet par emisijām, 50, emisiju mērķiem 50. gadam runājot, mūsuprāt, tas ir vēl pāragri, jo darbs kā komisijā, tā arī dalību valstīs šobrīd notiek, notiek iesaistīto pušu apklaušanāšana, ietekmes novērtējuma izsvēršana, tātad šis 5 grādu mērķis Mūsuprāt, ir ļoti svarīgi redzēt, kad EPCC 18. gadā sagatavos savu ziņojumu, tad mēs to vēlētos e, izskatīt pirms pieņemam tālākus lēmumus. Tagad par, e, par e, šīm ļoti potenciālajām siltumnīcas gāzēm. Šobrīd eh, notiek ļoti smags darbs, lai šīs emisijas samasinātu, bet eh, par stratēģijas izveidu konkrēti šīm emisijām mēs uzskatām, ka tas nav īstais laiks. Uzbeidzot par ETS. ETS eh, ir pašai sava pārvaldības sistēma, tas ir ārkārtīgi spēcīgs ekonomisks instruments, kas tika iedibināts un mēs nevēlamies, lai notiks savu uh, veidu pārklaušanās, un tomēr, pārklaušanās, un tomēr uh, starp uh, Eiropu enerģētikas savienības pārvaldību un ETS ir ļoti cieša saikna, un tagad, jā, esam jau šķiet pārkāps savas eh, trīs minūtes. Jā, jūs arī varējāt runāt piecas minūtes, saka prieksēdētā, jo jūs uh, iepriekšējā runātāja Anna runāja piecas. Tātad, Turmas kungs. Women yes. first. Jā, jā, jā. Sievietes pirmās, saka Turmas kungs. Es eh, vēlējos sniegt detalizētāku atbildi, bet eh, kolēģiem jau kurkst vēders, tāpēc būšu lakonisks. Šķiet, šodien es esmu dzirdējis lielāko komplimentu ko jau kad esmu dzirdējis no EPP, es dzirdēju, ka kopīgi strādājot mums var izdoties. Tātad kopīgs darbs, kopdarbs. Tikai visiem kopā strādājot, mēs varam īstenot Parīzes nolīgumā iekļaut. Un iekļaujot miljoniem Eiropas iedzīvotāju, mums izdosies panākt Parīzes līgumu. Uh, Korins Kundze jau pieminēja, ka pārāk daudz mēs runājam par klimata izmaiņām. Vai jūs ziniet, kurš ir tas, kurš eh, pēdē, pēdējo 15 gadu laikā ir e, uzteicis Eiropas e, politiku, tas ir Putinkungs. Pirms trim nedēļām e, Krievija sā, e, sāka gatavot ehm, jaunu dokumentu un tiek uzskatīts, ka lielākais drauds Krievijas ekonomikai ir Eiropas Savienības energo neatkarība un zaļās ekonomikas. Tātad Putins pats ir sapratis, ka mēs strādājam pie ģeopolitiskas e, nu, nomaiņas. Viņš saprot, ka mēs uz energoefektivitāti dodamies ātrāk, nekā viņš to spēja paredzēt. Uh, Pie tām tas mums e, rada drošību ne tikai enerģētiskā ziņā, bet arī ģeopolitiski ļauj mums būt neatkarīgiem. Tātad jā, Eiropa, Ķīna un Indija, mēs esam flagmaņi, un tie, kur sēž uz milzīgām naftas atradnēm un nedara neko, uh, Viņi sapratīs, ka viņu nafta vairs nebūs vērta ne štrumta, un kad no 100 par barelu nokritīsies uz 45 dolāriem par barelu, un tad viņi redzēs. Mēs pēdējos gados ļoti strauji mainām ģeopolitisko izkārtojumu. Tagad eh, par tirgu. Ļoti žēl, ka Kariņš kungs jau ir aizteidzies prom bet eh, Nu, tad labi, spāņu kolēģiem atbildēšu. Ja jūs vēlaties redzēt kabeli starp Franciju un Spāniju, es uzreiz pateikšu, ka nebūs nekad kabeli starp Franciju un Spāniju. Ja Kariņkungs vēlas, lai eh, tirgus ekonomika darīt, darbotos, tad es jums tūlīt pasaku, ka nebūs kabeļa. Ja Kariņkungs vēlas tikai un vienīgi tirgus, lai sakārto, tad es vēlētos pateikt sekojošo. Gāze un nafta būtu ļoti, ļoti. ļoti lētas, tad eh, kā jums šķiet, kas tad atbalstīs eh, un finansēs zinātni tikai un vienīgi tirgus? Nē, ne, nevajag melot pašiem sev. Mums ir nepieciešama kā publiska nauda, tā arī miljardiem privātās naudas. Un organizēta, organizēta manā vokabulārijā nozīmē plānota stratēģija un eh, arī uh, Mājasaimniecības fonda atjaunināšana šobrīd, kā jau es teicu, arī pensiju fondi, un tur ir triljoniem eiro, ir gatavi ieguldīt atjaunīgajos energoresursos. Un tagad pēdējais teikums. Paldies, DG Energy, paldies jums! Mēs esam galvenie spēlētāji, un DG Climate, nu nē. Vai jūs lūdzu, DJ Climate, varētu man konkrēti pateikt, ko jūs esat sasnieguši pēdējo desmit gadu laikā? Varbūt atkāpieties no visiem smukajiem saukļiem un pasakiet, ka ETS tiešām godīgi pasakiet. Jūs ETS, jūs DJ Climate sakiet, ui, uh, būsim tādi relaksēti un nerunāsim par 50. gadu. Dodaties atpakaļ uz savu DG un sagatavojiet labāku dokumentu. Šodien mēs pēcpusdienā tiekamies ar diviem komisāriem. Mums ir jābūt vadošajiem, jums būtu jākaunās, ko jūs tikko šeit pateicāt. Tas, ka jūs tik negatīvi izturaties pret progresu, ir apkaunojums. Es mēģinu organizēt savilkt kopā mērķus 30. un 50. gadam, mums ir jābūt ambicioziem. Es atvainojos, Antarktīdā jau līst. Iedomājieties, ko tas nozīmē. Antarktīdā lietus nekad nav bijis. Nekad. Ja Antarktīdā tagad līs, tas nozīmē, ka mēs jau tuvojamies bezdibeņa malai. Ja tur līst lietus, tad patiesībā ledāja klušana ir daudz ātrāka nekā mēs šeit varam iedomāties. Un tas, ka jūs sakiet, ka mums ir jābūt, ka mums ir jāatslāpst un nevis Klod, es atvainojos pār tavas priekšstādātājs, lūdzu, nesiet tik skarbi rupš pret mūsu viesiem. Pie tam mēs jau esam pārsnieguši par desmit minūtēm laiku. Jūs teicāt, ka runāsiet lakoniski, jūs esat runājis gandrīz desmit minūtes. Man, es esmu spiests jūs pārtraukt. Paldies, paldies, paldies! Sevi atkārto priekšsēdētāja kungs apsveicu jūs, jums ir izdevies viss, ko jūs vēlējāties teikt. That, uh, concludes actually our Valēns kundze, jā, tādējādi mēs esam izsmēru, izsmēluši mūsu runātāju saraksta, vai varbūt DJ Klima vēlētos atbildēt uz šiem apvainojumiem un vārdisko uzbrukumu, bet um, Bergmana kungam, vēl... nē, jūs vēlaties kaut ko teikt, DJ Klima. Jā, es Domāju, ka ja e, Turmas kungs to iztulkoja pa savam prātam, tad es atvainojos, tā es nebiju galīgi no domājis. Protams, ka DJ klīma mēs ļoti nopietni izturamies pret visu, kas notiek. Mums ir ETS, mums ir dažādas citas pakotnes, mums ir gan 50. gada e, plānojums, gan arī citi, arī tā saucamā vidus gadsimta stratēģija. Tā mums ir, to jau es pieminēju. Mēs vēlamies strādāt vienkārši mūsu ierastajā veidā, izvērtējot dažādas kritērijas. Tas, protams, nenozīmē, ka mēs vēlamies šeit atlaisties šūpuļu tīklā un vienkārši pīpēt cirā, cigāru. Nu, nu, nē. Un tiešām šeit jau izskanēja, ka Trumpa pieņemtais lēmums ir mūs mudinājis strādāt vairāk, labāk un ātrāk. Priekšsēdētājs, paldies! Paldies, es eh, formāli esmu ITRA komitejas prieksēdētājs, un es vēlētos pateikt mūsu dārgajiem draugiem no Eiropas komisijas, ka ne visi ITRA komitejā strādājošie deputāti domā un uzskata tāpat kā Turmesa kungs. Tāpēc, eh, jā, varbūt, ka mums būtu jābūt mērenākiem savos izteikumos, un domāju, ka tas pilnīgi noteikti mūsu sadarbībai nāktu par svētību. Bet tagad, kolēģi no ITRE, godātie kolēģi, es ceru, ka jūs nesat izpumpēti enerģijā, jo trijos mums ir paredzēts sēdes turpinājums, kurā mēs tiksimies ar visiem mūsu sadarbīgi, ar visiem, kom, ar visiem komisāriem, kur strādā pie mūsu failiem. Tā tad ļoti svarīga tikšanās trīs tikšanās ar komisāriem. Tiekamies pulkstens trijos. Paldies visiem! Paldies! Envi, priekšsēdētājs kundze, jums noslēguma vārdi. Es tikai vēlējos pateikt, ka 27. jūnijas ir grozījuma iesniegšanas termiņš 2012. dienā un nākamais paredzētais kopīgais mītiņš ir 11. septembrī Strasbūrā pulkstens septiņos vakarā. Paldies visiem, kur piedalījās šajā kopīgajā sēdē. Godātie kolēģi, tiekamies nākamreiz!